Katrs politiskās grupas priekšsēdētājs var uzdot vienas minūtes jautājumu, un Barozu kungs arī atbild minūtes garumā. Tātad katras politiskās grupas priekšsēdētājs var uzdot papildus jautājumu 30 sekundžu garumā, ja tas tiek uzskatīts par vajadzīgu. Un Barozo kungs 30 sekundes arī atbildēs. Tāds ir reglaments, Tāda ir noteikumi. Tas būtu par pirmo pusstundu. Otro stundas pusi mēs eh, veltīsim eh, konkrētam tematam. Un tie būs jautājumi, kurus uzdos eh, brīvā mikrofona procedūras ietvaros deputāti un konkrētais temats būs jaunais līgums. Bet tagad brīvie jautājumi. Pirmais - Daulakungs no, M, no EPP grupas. Barozo kungam jautājums. Godātais prieksēdētāja kungs. Godātais prezidenta kungs. Mēs e, daudzu gadu garumā esam strādājuši pie Lisabonas līguma spēkā stāšanās, un tagad tas ir noticis. Līdz ar to šobrīd Eiropā ir izveidota politika, kura ir pelnījusi tikt atzīta arī starptautiskā līmenī. Bet jautājums, ko darīt, lai 500 miljonu eiropiešu uzskatītu, ka mūsu darbība ir svarīga? Eiropai šobrīd ir jāmēģina savietot kopā ideāli ar vērtībām, un tas ir jāpasaka skaidri. Lisabonas līgumā tas ir ierakstīts, un mēs patiešām ceram, ka tuvākās dienas un nedēļas pierādīs mūsu centienus. Līdz ar to parlaments šobrīd uz vienlīdzīgiem pamatiem ar padomi piedalās koplēmumu procedūrā likumdošanas aktu pieņemšanā. Tas pat attiecas arī uz budžeta procedūru. Mūsu politiskā grupa lielu uzsvaru liek uz to, lai parlamentam būtu arī pilnīga budžeta atbildība. Un tagad vārds uh, Barozo kungam. Paldies, Daula kungs! Kā jūs ziniet, Lisabons līguma būtiskākais nopelns ir tas, ka Eh, tiešām parlamentam ir pilnvarotas funkcijas. Tas noteikti stiprinās Eiropas Savienību. Mums ir jāpadara iespējams sadarbība kopīgajā ārlietu un drošības politikā. Līdz ar to mēs nevaram šo jomu uzlikt tikai uz starpvaldību sadarbības preci, pleciem. Parlamentam ir jaunas pilnvaras, līgums to paredz, Un eh, nākamajā ceturtdienā mēs tiksimies komisāru kolēģijas ietvaros, kurā mēs runāsim par kopīgu Eiropas balsi. Mums ir jāizstrādā strateģiski instrumenti, kuri nodrošinās informācijas apmaiņu starp dalību valstīm un citām institūcijām. Tas eh, attiecās uz eh, drošības augstā pārstāvi amatu un jomu, un, protams, ka mums ir atbildība Eiropas parlamenta priekšā. Mums ir jāizskat šī pakalpojuma visas iespējas. Priekšsēdētājs. Tagad eh, progresīvā sociāla alianses lūdzu. Priekšsēžu kungs. Barozu kungs. Eiro krīze tika izraisīta eh, no nepareiziem skaitļiem, kurus mums piegādāja Grieķija. Es vēlētos jums jautāt, vai jūs variet apstiprināt, ka nevienā mirklī pirms Grieķijas valdība e, iesniedz jaunākos skaitļus par savu budžeta deficītu, jūs vai komisijas dienesti nebijāt informēti jau par uh, faktiskajiem skaitļiem otrkārt. Vai jūs variet apstiprināt, ka Eurostata ģenerāla direktors Rādemaherkungs jau 2004. un 2005. gadā izteica ļoti būtisks bažas par datiem no Atēnām, ko jūs darījāt, lai atbalstītu Eurostata datu uh, Uh, iegūšanā, informācijas iegūšanā. Treškārt, vai uh, atbilst patiesībai, ka Eurostat ierēģi jūs informē par uh, to, ka viņiem ir būtiskas šaubas par datiem, kas saņemt no Atenām. Šots kungs. Tieši tādēļ, ka mums bija šaubas par Grieķijas skaitļiem, Komisārs Amunija vadīja šo darbu pēdējo piecu gadu uh, laikā ar lielu kompetenci, neutralitāti un objektivitāti. Un tieši šādēļ iemeslu dēļ mēs vairāk kārt Grieķijas varas iestādēm esam skaidri pateikuši un patiesībā arī Eiropas padomē esam ierosinājuši regulu, uh, um, kas piešķirtu Eurostatam audita tiesības un dalībvalsts to noraidīja Viņi nevēlējās Eurostatam, e, Eiropas komisijai piešķirt plašāks pilnvars, lai dziļāk pārbaudītu Grieķijas valsts finanšu faktisko stāvokli. Esmu iepriecināts sacīt, ka komisija tagad ir nolēmusi atkal šo regulu ierosināt, un e, pēc manas informācijas vismaz dažas no valstīm, kas balsoja pret šo regulu, viņi jau man ir sacījuši, ka šoreiz viņi balsos par lielāku caurskatāmību paldies! Un tagad Alde grupas vārdā. Jā, lūdzu, eh, Šulc kungs vēlreiz. Es sapratu, Amūnijas kungs bija atbildījies, bet es patiesībā jautāju par jūsu intervencijām, bet jūs varat paskaidrot pēc tam, ko jūs darījāt pats. Vai pareizi saprat jūs, Barozu kungs, ka e, dalībvalsts ir vainīgs pa Grieķijas krīzi, jo viņi e, atteicās jūsu e, ierosinājums atbalstīt? Un vai jūs mums varētu pateikt, kuru valstu, kuru valdību vadītāji tie bija, kas neatbalstīja jūs pirmkārt? Atbild, ja jūs jautājat man par e, vainu, es šo vainas vārdu neizmantošu, bet pirmkārt tas ir Grieķijas varas iestādes vaina. Tādēļ, ka viņi neievēroja stabilitātes un izaugsmas nolīgumu, tādēļ mums ir e, ļoti nopietna problēma. Kas attiec uz komisiju? Komisārs Munjā ar man pilnu atbalstu e, veic savu darbu ārkārtīgi kompetentā veidā, un šīs E, jautājums par Grieķijas e, skaitļiem vairākas reizes par to bija runa e, augstlīmeņa sanāksmēs. Es nevaru jums precīzi no, no galvas atce, pateikt, kur valsts bija pret, un viena valsts, kas balsīja pret, bija Eurostat pilnā paplašināšana bija Vācija, un viņi tieši man ir pateikuši, ka viņi nākošais balsos par. Paldies tagad, Ferhofštat kungs. Priekšsēdētāja kungs, šodien ir liela vienprātība par to, ka mums Eiropā ir nepieciešama ekonomiski spēcīga valdība. Un tā ir jauna atziņa saskaņā, salīdzinājumā ar pagājušajiem gadiem. Pagājušajā svētdienā Šoibles kungs teica, e, ka viņš esot par Eiropas e, valūtas fondu bet ir arī citi priekšlikumi un idejas, piemēram, Eiropas parādu aģentūras dibināšana, eiro aizņēmumi obligācijas vai arī Eiropas reitingu aģentūra. Eh, kāds no komentāras spīkeriem teica, ka pat labam lietas attīstās ļoti ātri. Man ir trīs konkrēti jautājumi. Pirmkārt, vai ir tā, ka komisija pat labam eh, strādā pie priekšlikuma, lai radītu Eiropas valūtas fondu? Otrakārt, vai ir taisnība, kā saka Merkeles kundze, par ko es šaubos, eh, ka ir nepieciešams tādēļ mainīt līgumu? Un treškārt, Vai jūs arī uzskatiet, ka šis te fonds var būt tikai pirmais eh, solis eh, tālākā ceļā uz reālo Eiropas eh, finanšu ministriju? Runājot par EMF priekšlikumu, tad doma tā izstrādēja bija tādajāda, ka to atbalstīja Vācijas finanšu ministrs. Detaļas institūcijai tiktas netika. Un tomēr EMF izstrādāja ilglaicīgāka perioda priekšlikumu, kuru vajadzētu izskatīt. Šobrīd komisija mēģina sagatavot iniciatīvas, lai stiprinātu ekonomiskās politikas koordināciju starp valstīm. Šobrīd es vēl nespēju jums konkrēti pateikt, kāds būs šī priekšlikuma formāts. Protams, mēs atbalstam pilnīgi visus pasākumus, kuri ir veltīti ekonomiskās uzraudzības stiprināšanā, un tomēr mums ir jāsagatavo adekvāts priekšlikums pēc iespējas īsākā laikā. Un tomēr EMF nevarēja risināt Grieķijas problēmas. Tas ir atsevišķs jautājums, kuram ir nepieciešama papildus analīze un laiks. Dziękuję, panie przewodniczący. Paldies! Priekšsēdētājs. Papildus jautājums par Hofstad kungs. Jā, paldies. Es vēlētos pateikties komisijas prezidentam par sniegto atbildi un vēlētos eh, protams, pateikt, ka es saprotu, ka fonds pats par sevi nevar atrisināt problēmas. Līdz ar to es uzdevu savu jautājumu. Varbūt, ka komisijas pārdomās un secinājumos vajadzētu ņemt vērā tos datus, ko ir sniegus EMF, ir eh, Eiropas fondi pieejami un ir vesela virkne iespēju, kā varēja risināt Grieķijas problēmu. Ir kredītreitinga aģentūras, ir citi finanšu instrumenti, Protams, ka mēs esam strādājuši ar veselu virkni aģentūru, bet iespējams, ka mums vajadzētu izveidot Eiropas Savienības parādu aģentūru. Varbūt, ka visiem vajadzētu sadarboties, lai komisija beidzot varētu nākt klajā ar ideju Barozu. Protams, ka mums galvenokārt ir jāizvairās no tādas situācijas, kāda esam nonākuši šobrīd. Uh, bet e, atcerēsimies, ka bieži vien idejas ir pretrunā viena otrai, pat vienas valdības ietvaros. Ja mēs vēlamies visu to apvienot kopā, un to ir pateicis Olī Rēns, ka mēs strādāsim balstoties uz ekonomiskās atzimšanas un stiprināšanas plānu. Un tas tiks izskatīts katrā valstī atsevišķi. Iespējams, ka vispirms Eirozonā Eirozonas valstīs un pēc tam mazliet plašākā kontekstā. Mēs eh, nevēlamies šobrīd vismaz katru dienu, lai uz mūsu galda būtu jauni priekšlikumi. Mēs vēlamies strādāt ar atbildību un tādējādi mums izdosies panākt pēc iespējas labāks rezultāts. Rebeka Harms. Priekšsēdētāja kungs, Ņemot vērā situāciju, kad Eiropas Savienībā pat labāk nav reāla tirgus un nav e, pieprasījuma pēc ģenētiski modificētiem stieķeles kartupeļiem, es uzdodu jautājumu, kāpēc jūs ar tik lielu spiedienu rūpējāties par to, lai šī floras šķirna tik ārā procedūrā tiek e, pielaista. Tā kā nav pieprasījuma, tad e, es gribētu, lai jūs izskaidrojat, Eh, kā jūs pierunājat eh, jauno veselības komisāru, eh, domājot par Pasaules veselības organizācijas šaubas saistībā ar, lobaroš, ar barošanas testiem. Kāpēc jūs nenogaidījāt izstrādājamās risk, direktīvas par riskiem, par bioloģisko daudzveidību un biosfēru kopumā? un kāpēc jūs eh, vienkārši pie reizes eh, kartu, palielinājāt piesārņojumu iespēju eh, barības līdzekļos līdz 0,9%. Es uzskatu, ka tā ir stratēģija, ko mūsu iedzīvotāji nevar atbalstīt. Paldies, saka priekšsēdētājs. Test, dziękujemy bardzo. Mēs redzējām jūsu protestu. Paldies! Thank you. Well, Mr. President, please, yes. for yours. Lūdzu, priekšsēž kungs. Mēs vienbalsīgi nolēmām pielaist šo ģenētiski modifi modificēto um, organismu. Uh, tas bija saskaņā ar Eiropas likumdošanu, un mums bija jāpiem lēmums, jā vai nē, ir uh, pagājis zināms laiks, pirms pieteikums tika iesniegts, un šī pielaida E, tika e, no EFSAS puses ļoti rūpīgi izskatīta. Mēs gribējām, lai visas bāžas, kas attiec uz antibiotisku ģēnu, e, tiktu rūpīgi izskatīts. Pēc tam, ka pamatīgi tika izskatīts Eh, šis iesniegums bija skaidrs, ka nebija nekāda zinātniskas bažas, eh, kas būtu tālāk jāizskat, pamatojoties uz mūsu kompetentās aģentūras eh, atzinumu, kas ir neatkarīgi no komisijas. Tādēļ mēs uzskatāmies, ka visi zinātniskie jautājumi ir precīzi tikuši izskrīt, tādēļ es gaidīju īstenībā no jums apsveikumu vārdus. Tādēļ, ka es esmu paziņojis, ka komisija ir nolēmusi dot dalību valstīm iespēju, ja viņas vēlas vai nevēlas ģenetiski modificētos organismus e, kultivēt. Es domāju, tas ir saprātīgs, tā ir saprātīga nostāja. Mēs zinām, ka starp dalību valstīm ir dziļas atšķirības, dažas ir ļoti pār, citas ļoti pret. Paldies, vārds Hārmsas kundzei, vēlreiz. Komisijas prezidenta kungs, mēs nesaņēmām atbildi vai šīs ģenētiski modificētais kartupels patiesībā ir nepieciešams, jo tikai rūpnieciskām patēriņām stērķeli tiek no tā ražot, it kā ir paredzēts. Tātad, kāpēc šāda riska stratēģija un kādēļ piesārņojuma robeža 0,9% ir pacelta? Līdz šim mēs uh, uh, z, uh, um, zinātniski nosakāmo robežu likām par eh, mērauklu un eh, ņemot eh, šādu antibiotiski modificētu kartupeli, man tas šķiet ļoti riskanti. Es arī labprāt gribu zināt, vai jūs papildu pielaidz plānēt bez tā, ka EFSAS vadlīnijas ir izstrādāts, piemēram, attiecībā uz importētiem rīsiem vai kukurūzām um, tuvākajā laikā. Not yet. Um, Not yet. Um, Well, uh, Priekšsēžkungs, es redzu jūsu grupas entuziasmu un es jūs gribētu uh, par to, ar to apsveikt. Jums ir stinga nostāja pret, pret jebkādiem ģenētiski modificētiem organismiem. Skaidrs, jums ir tiesības uz to. Man nav pozīcijas pār vai pret. Tas atkarējās no uh, atzīmuma, ko man sniedz EFSAS eksperti. Man nav uh, personīga eh, satieksmes par vai pret ģēmo, un komisijai ir pozīcija šajos jautājumos sekot eh, nevis ideoloģiski diskutēt par katru ģenetiski modificēto organismu. Komisija eh, pieņem lēmumu pamatojoties uz neatkarīgo novērtējumu, nevis tādēļ, ka ģenētiski modificēts organisms ir nepieciešams, bet ja nav uh, uh, pierādījumu, ka tas ir riskants organisms uh, sabiedrības veselības viedokļa vai no vidas viedokļa, tad mēs uzskatām, ka ir pienākums arī pamatojoties uz PTO pienākumiem uh, pielaist. Šādu organismu ja nav nekā, kas mums zinātniski liektu šādu nostājienu. Mēs ļoti cienam subsidiaritātes principu Eiropā Paldies, tagad Eiropas konservatīvo un reformatoru vārdā lūdzu. Eh, Vāženī, pane predsedu. Godātā, priekšsēdētā kungs, es jums uh, apsolu, ka uh, es uzdošu jautājumu par vienkāršāku tēmu. Eh, Eiropas eh, parlamentā mēs eh, gluži pamatoti runājam arī par pašreizējo ekonomisko un finansiālo situāciju. Es esmu pārliecināts, ka dalība valstīm ir uh, daudz lielāka interese par nodarbinātības jautājumiem nekā ģēmo. Uh, No vienas puses eh, šis parlaments vienmēr iestājies par spēcīgu valdību, no otras puses runājot konservatīvo vārdā, es domāju, ka eh, spēcīgas valdības nerada eh, stapras valdības, bet gan uzņēmumi. Tāpēc man trīs konkrēti jautājumi jums. Pirmkārt, cik daudz neatkarības komisija atstāja dalību valstīm risinot ekonomiskās problēmas? Otrakārt, vai jūs varat apsolīt, ka Eiropas eh, likumdošana tiks būtiski reducēta, cik tālu tā apgrūtina ekonomikas izaugsmi? Un treškārt, vai jūs mani atbalstāt, eh, sakot, ka mazāk centrālo regulējumu, mazāk centrālo likumdošanu sāktu būtu vislabākais veids, kā pārvarēt ekonomikas krīzi Eiropas Savienībā. Paldies! Yes. Well, Vispirms mēs e, pilnībā atbalstam un respektējam dalību valstu viedokli, tāpēc stratēģija Eiropai 2020. gadam mēs to skaidri esam atrunājuši. Mēs runājam par tādiem instrumentiem kā sociālās un ekonomiskās kohēzijas iespēja. Situācija dalību valstīs lielā mērā atšķiras, un jau agrāk esam minējuši, ka mums ir nepieciešama spēcīga ekonomiskā pārvaldība. Ja dalību valstīm vienām pašām ir jāizstrādā ekonomiskās politikas modeļi, tad diez vai tām izdosies panākt risinājumus tiem globālajiem izaicinājumiem, ar kuriem šobrīd saskarās Eiropa, pie tam ne tikai arī Ķīna un Amerika. Mums ir jāizstrādā specifiski pasākumi dažādām dalību valstīm. Ņemsim par piemēru dažādās iniciatīvas. Tas ir bijis ļoti būtisks manas darbības punkts, un mēs vēlamies pragmātiski raudzīties, kurās jomās jauna likumdošana Eiropas Savienības līmenī ir nepieciešama un kurās nē. Prieksēdētājs, paldies! Un tagad Lotāra Biskis no Eiropas apvienotā kreiso. Jūs pagājušajā nedēļā izteicāt prokšlikumu par ekonomikas stratēģiju. Eh, pie tā ir piesaistīti svarīgi mērķi. Eh, padome eh, pie, uzdeva Grieķijai taupības problēmu, kas, manuprāt, neļauj sasniegt šos mērķus valsts, kurai ir 3% BIP no Eiropas Savienības kopējā produkta, tad jūs tomēr pastāvat uz neveiksmi cietošā stabilitāte un izaugsmas pakta. Vairākas dalībvalstis izvirza prasības Eiropas valodas fondam vai citas, vai jūs Eiropas 2020 priekšlikumu gatavojaties pārstrādāt? lai šeit integrētu ekonomiskās valdības un valūtas fonda ideju, eh, lai novērstos no eh, nodokļu un algu dempinga algu dempinga. Vai jūs nekavējoties gatavojaties veikt pasākumus ar dalību valstīm, lai uh, pārtrauktu banku spekulācijas saistības ar eiro, kas bankas, kuras nu pat tika glābts ar nodokļu naudām? Paldies, priekšsēdētājs. Runājot par situāciju griezt, Grieķijā, esam pārliecināti, ka esam darījuši visu iespējamo, lai samazinātu valdības deficītu šajā gadā. Protams, ka valdībai Grieķijā vēl ir daudz darāmā. Vienlaicīgi daram visu, lai nodrošinātu eirozonas stabilitāti kopumā. Komisija ir strādājusi ar Eirozonas dalību valstīm pie mehānismu izstrādes, kas palīdzētu risināt šādas situācijas, kā šobrīd Grieķijā. Šis mehānisms atrunā striktus noteikumus, striktu um, priekšnoteikumu izstrādi, un mums ir nepieciešams koordinēt pasākumus. Tas ir tas, ko vēlējos pateikt Grieķijas sakarā un par komisijas darā, darīto Eirozonas stabilitātes nodrošināšanā. Stratēģija Eiropai 2020. gadām ir vesela virkne priekšlikumu, kurš šobrīd diskusēs padome un Eiropas parlaments, un ceram, ka šīs diskusijas būs auglīgas un nesies rezultātu. Priekšsēdētājs paldies! Priekšsēdētāja kungs, es neesmu īsti apmierināts ar jūsu atbildi, jo jautājums bija uh, par to, ka ar nodokļu maksātāju naudu uh, tiek spekulēts pret uh, E, Grieķijas valsti, un arī e, šīs nodokļu maksātāja naudas nāk no Vācijas e, bankām. Bet nekas nenotiek. Tiek teikts, ka tiek veikti pasākumi tikai. Es esmu vīlies par to, ka izdarīts ir tik maz un ka ir zināmas lietas Eiropas e, Savienībā, kuras netiek izdarītas, lai izbēgtu spekulācijas un nodarbotos patiešām ar izaugsmas un nodarbinātības jautājumiem. Oh, regarding Barozo, runājot par spekulācijām, būsim savos terminos skaidri. Grieķijā problēmas neizraisīja spekulācijas. To izraisīja pārliecīgs publiskā fonda izmantojums un tas, eh, to izraisīja arī adekvāta izaugsmas un stabilitātes pakta normu neievērošana. Bet, protams, ka spekulācijas arī nav nākušas par labu. Tas tikai pierāda to, cik svarīgi ir reforma īstenošana tirgū. Komisija ir darījusi tās eh, rokās esošo. 2009. gadā mēs sagatavojām programmu efektīgai tirgus darbībai, un komisija līdz vasaras sākumam nāks klajā ar tirgus direktīvām. Tas veicinās tirgus pārskatāmību un samazinās risku.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 parādiem un mums ir nepieciešama caurskatāma prakse. Bet jebkurā gadījumā mēs nevaram balstīties tikai un vienīgi uz finanšu apdrošināšanu, un riskus nedrīkst risināt tikai un vienīgi ar spekulācijām. Mums ir jārunā par adekvātu darbības koordināciju starp dalību valstīm, un šajā kontekstā komisija izskatīs un izskaudīs uh, suverēnu parādu spekulācijas. Vienlaicīgi mēs vēlamies redzēt starptautisku koordināciju, un par šo jautājumu mēs runāsim arī G20 sanāksmē. Un vēlamies runāt par šiem jautājumiem arī mūsu divpusējās sarunās ar ASV. Paldies, priekšsēdētāji kungs, saka parlamenta priekšsēdētājs. Ļoti svarīgi atbild, tāpēc es nevēlējos jūs pārtraukt. Līdz ar to konkrēts jautājums, konkrēta atbilde, un es jums devu atbildēju mazliet ilgāku laiku nekā paredzēts pēc noteikumiem. Nikita Vela, Brīvības un demokrātijas Eiropa. Prieksēdētāja kungs, es esmu ārkārtīgi spēcīgs, ka es esmu ārkārtīgi priecīgi, ka man ir iespēja uzdot jums šo jautājumu. Vispirms, Es, kā Grieķijas eh, deputā, kā Grieķijas deputāts šajā parlamentā, es vēlējos tikai pateikt, ka Grieķija netiks galā ar tai uzdotajiem, uzdot, uzliktajām grūtībām. Grieķijai šobrīd klājas ārkārtīgi grūti, un manuprāt, tas ir tikai sava veida eksāmens tam, kā mēs dzīvosim tālāk. Man ļoti priecē tas, ka jūs pieminējāt G20. G20 ir valstu vadītāju kopums, Un eh, mums eh, vajadzētu pieminēt šos swaps. Grieķija pēdējā laikā ir piemeklējušas tirgus spekulācijas, un eh, es varētu runāt par šā jautājuma pacelšanu G20 sēdē, un ja šādā sakarā mēs vēlētos nākt klajā ar iniciatīvu jaunu noteikumu izstrādēji transakcijām, tad es to atbalstīšu priekšsēdētājs. Kā jau es teicu, Grieķijas galvenā problēma, un to ir svarīgi at, atkārtot, nāk no Grieķijas pārmērīgā ārējā parāda. Jā, iespējams, ka notika zināmas spekulācijas nodokļu jomā, un tomēr šobrīd mums ir jādara kas, jāatbalsta Grieķija. Grieķija šobrīd īsteno ārkārtīgi striktus mērus, un mums tie ir jā atbalsta taču vienlaicīgi mums ir jāskatās plašāk. Mums ir pilnībā jāizskauž suverēno parādu kredītu spekulācijas, un mums ir jāsniedz pieeja sarakstam, kā šīs spekulācijas novērst. Par to ir jārunā G20 fórumā, arī divpusējās sarunās. Pagājušajā piekdienā Barņē kungs organizēja tikšanos ar dalību valstu regulatīvajām iestādēm, ko darīt, lai nodrošinātu spekulāciju izskaušanu suverēno parādu jomā. Šobrīd mēs runājam par swapt tirgu, un mums ir jārunā par to, kā šis tirgus funkcionē. Ja nepieciešams, komisija izmantos tās rīcībā esošos mērs, lai to izskaut. Činkuje. E, Paldies. Nākamā runātāja. Priekšsēžkungs. Bet kāds tad būs laika grafiks? Jūs runājat par mehānismiem eh, pret eh, spekulācijām vai par spekulāciju apkarošanai. Vai tad eksistē jau kāds grafiks, piemēram, runājot par kredītiem? Eh, vai mēs saņemsim atbalstu. Nu jā, es jau sacīju, bet var atkārtot. Komisārs Barņē pirms vasaras izstrādās un prezentēs e, likumdošanas grozījumu priekšlikums Eh, derivatīvu direktīvai un tirgus eh, eh, krupļojušu pasākumu direktīvai, tādējādi samazinot risks. Runājot par šiem kredīt neatmaksas derībām, šo jautājumu mēs pacelsim jūnijā G20 sanāksmē. Tagad Dānijas Vanderstopkungs. Paldies, priekšsēžkungs. Barozu kungs, atklātība un caurskatāmība ir katras demokrātiskas valsts pamatvērtības, kas ciena sevi. Ja valdošos nevar kontrolēt pilsoņi, tad alkatības atmosfēra var rasties. To mēs novērojam, piemēram, pagājušajā gadā Anglijā, Nīderlandes presē. Uh, Eh, ir izskanējis, ka komisijas priekšsēdus 2009. gadam ir 730 tūkstots eiro eh, nopelnījis. Tas ir eh, smieklīgi daudz, tas ir tiešām brīnišķīgs panākums arī 2000 eiro dienā. Nu, jauki, priekšsēdškungs, apsveic jūs, bet beigsim jokus. Tātad šādas deklarēto izmaksu demokrātiskā kontrola nav pietiekoši. Ir tikai daži auditori, kas ir iepriekš jau atlasīti darīt. E, es prasu no Brozu kungu šo slepenības kultūru izbeigt un viss deklarētās izmaksas atklāt un caurskatām ievietot internetā. Ko jūs par to sacītu? Esmu mazliet pārsteigts par šādiem komentāriem. Patiesībā tā saucamie reprezentatīvi izdevumi ir Eiropas Savienības uh, izdevumi, uh, kas ir kalpojot Eiropas Savienībai, veicot darbu, ceļojot man un ko, citiem komisijas deputātiem. Ja es salīdzinu šos uh, tēriņus ar valdību tēriņiem uh, vai valdību vadītāju tēriņiem, jūs sapratīsiet, ka tie ir, tās ir ļoti nelielas izmaksas. Uh, ik gadu tās nosaka budžeta iestādes, jūs esat arī budžeta iestāde. Uh, un šis budžets ir palicis nemainīgs 5 gadu uh, gaitā, tikai pielāgots inflācijai. Šī izdevuma, manuprāt, ir saprātīga un samērīga, ņemot vērā uh, uh, labumu, ko no tā iegūstam mēs visi. Mēs, protams, esam pilnīgi caurskatā, mēs budžeta iestādēm un uh, um, auditoriem visus informācijas sniegam, kas no mums tiek pieprasīta. Paldies, priekšsēžu kungs, Barozu kungs, varēs jautājums. Uh, Jā, nu, Barozu kungs, jūs sacījāt, ka parlaments var apskatīt šos deklarētās eh, izmaksas, bet tas, protams, ir muļķības. Viss notiek slēptenībā, slēgtām durvīm. Uh, Ja Barozu kungs tiešām grib atskaitīties, nu tad lūdzu, Barozu kungs, prezentējiet arī sabiedrībai atklātā veidā šīs atskaites citādi, atzīstieties, ka tā ir tomēr slepenība. Es nesaprotu, ja eh, jūs patiesību sakat, kāpēc jūs internetā neievietojiet eh, šīs atskaites, vai jums baidieties no cilvēku reakcijas, no ievietojiet internetā. Um, tiesiskuma sistēmā mēs noteikums respektējam. Priekšsēžu kungs Barozo tagad sniegs atbild lūdzu, sacēt Barozo kungs. E, e, tiesiskuma sistēmā mēs arī tiesiskuma likums cienam un analizēt e, šādā veidā izdevums tas ir vismaz negodīgi. Jūs nevariet mums vai man vai komisijai pārmest kaut, kaut kādas tiesiskuma pārkāpums. Mums ir arī jānodala, kas ir Eiropas komisāru vai kādas uh, uh, valsts vai sabiedrības iestādes uh, pienākumu un kas ir demagoģiski uzbrukumi. Eiropas komisija, Eiropas parlaments, Eiropas uh, institūcijām kopumā ir visaugstākie caurskatāmības standarti. Tādēļ es šāda veida populistisku, demagoģisku kritiku nepieņemu. Uh, paldies! Paldies par jūsu atbildēm. Mēs esam pabeiguši pirmo sarunu eh, jautājumu eh, raundu eh, komisijas priekšsēdiem, kas bija vispārīgi, un tagad pievērsīsimies vienam konkrētam jautājumam, proti jaunā līguma ieviešana un pamatiesības. Pirmais runātājs būs Ralfs Svensson kungs, vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Es eh, ceru, ka es nenovirzīšos no tiem jautājumiem, kuri šeit ir uzdot pirms tam. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka Barozo kungs ievēro pamatiesības un uzskata, ka pamatiesība ievērošana ir viens no svarīgākajiem Eiropas Savienības uzdevumiem ne tikai šeit, bet arī trešajās valstīs. Eiropas Savienība palīdz Eritrejai un no 2009. līdz 2013. gadam tam ir paredzēts 122 miljoni eiro, kas tiks iepludināti Eritrejā. Es mm, nezinu, vai Barozokungs zina, kam šī nauda tiek izmantota. Un tomēr es vēlētos zināt, kāds ir Barozokunga attiecības un kāds ir viņa viedoklis par Eritreju kā valsti. Bieži vien piebil, bieži vien runājot par totalitārām valstīm, mēs pieminam Eritreju kā totalitārismu piemēru, un tāpēc vēlētos dzirdēt, ko Barozo par to domā. Paldies, saka prieksēdētājs Barozo. Paldies eh, par to, ka jūs pieminējāt pamatiesības Eiropā un ne tikai. Protams, ka mēs iestājāmies par pamatiesību īstenošanu ne tikai Eiropā, bet arī tajās valstīs, ar kurām mums ir attiecības. Protams, ka mums ir jāpieprasa pamatiesību respektēšana, un tajās valstīs, kur tas nenotiek, mums ir jāmēģina valsts pārliecināt par to īstenošanu. Protams, ka Eritrejā notiekošais mūsos izraisa bāžas, īpaši ņemot vērā pamatiesību neievērošanu. Eritrejā ir ārkārtīgi grūta situācija, valsts darbojas ļoti grūtos apstākļos, Ir tāda komentātora, kur uzskata, ka uh, Eritreja ir tāda kā viltus valsts, tur ir vesela virkne vardarbības gadījumu un citu pamatiesību pārkāpumu, un uh, ir pat tādas teritorijas, kurās varas iestādēm nav nekādas iespējas īstenot leģitīmu varu. Līdz ar to, protams, ka visās valstīs, kurās tiek pārkāptas pamatiesības, mēs to nosodam. Un tagad Artūrs Zasada kungs vienu minūti lūdzu. Prieksēdētāji kungs, godātās dāmas un kungi. Šab, šajās debatēs vēlētos pievērst jūsu uzmanību ķermeņa skeneriem, kuri tiks ieviest Eiropas Savienības lidostās. Viens no Eiropas Savienības pamatprincipiem ir uh, cilvēku veselības, drošības un pamatiesību ievērošana. Mēs nevaram pieļaut situāciju, kurā sāk valdīt eiforiska pārliecība, ka skeneri mūs padarīs drošus. Mums ir jāņem vērā arī privātuma sfēra. Šī situācija ar skeneriem ir līdzīga tai, kuru mēs piedzīvojām jau pirms kāda laika un kas eh, bija saistīta ar putnu gripas pandēmijas draudiem un histēriju. Daudz naudas un eh, daudz naudas un cilvēku resursu tika izlietoti vakcīnu izveidošanai un pie, iepirkšanai, un šobrīd vakcīna ir izrādījusies pilnīgs blefs. Kāds ir jūsu viedoklis? Vai esat par vai pret ķermeņa skeneriem? Parlamenta prieks Barozo es būšu par tiem, ja dalību valsts būs par, un pret, ja dalību valsts būs pret. Es uzskatu, ka mums ir tomēr situācija zināmā mērā jānormalizē. Mums ir jānodrošina labāki drošības pasākumi Eiropas Savienības lidostām. Kāda ir situācija šobrīd? Ir dalība valsts, kuras ir pieņēmušas likumu par skaneru ieviešanu un tādas, kuras nē. Kā jūs atceraties, komisija pirms kādu laiku nāca gala, klajā ar priekšlikumu par ķermeņa skeneru ieviešanu lidostās, un šis priekšlikums tika noraidīts. Līdz ar to komisija šobrīd mēģinās vienoties par harmonizētu viedokli par to, kādām tad vajadzētu būt drošības ierīcēm lidostās. Ja mēs par to nevienosimies, tad sanāks savu veidu diskriminējošu situāciju. Dažās lidostās drošības situācija būs viena un citās cita priekšsēdētājs. Paldies! Tereks Vogans, lūdzu. Prieksēdētāja kungs. Jaunajā līgumā runa iet par vietējām varas iestādēm un to tiesībām, un uzskatu, ka tas būs būtisks aspekts diskusijās par kohēzijas politikas nākotni. Varbūt jūs varētu mums pateikt, piemēram, uzsākot šīs diskusijas, piemēram, par piekto kohēzijas ziņojumu, vai variet mums apsolīt, ka jūs iesaistīsiet šajās diskusijās gan vietējās varas iestādes, gan reģionus un, protams, mūsu parlamentu? I mean, Barozo, tas nav pamatiesība jautājums, protams, nē, bet atbildot uz jūsu jautājumu, jā, mēs iesaistīsim diskusijās vietējās un reģionālās varas iestādes. Runājot par sociālo, ekonomisko un teritoriālo kohēziju, šobrīd tas tiek uzskatīts par Eiropas 2020 stratēģijas pamatvaļiem. Komisija saglabās šos trīs būtiskos stūrakmeņus ikvienā priekšlikumā, un, protams, ka kohēzija būs nākotnes politikas sastāvdaļa, un tas ir dialoga būtiskākais punkts ar reģionālajām un vietējām varas iestādēm. Esmu jau vairākas reizes uzsvērs, cik svarīga ir sadarbība ar reģioniem. E, Paldies, tagad vārds Katrīnai Štilerei. Stilerei. Paldies, priekšsēžkungs. Paldies, komisijas priekšsēžkungs. Es gribētu pacelt jautājumu par pamatiesībām. Es Skotijā pamatskolu apmeklēju nesen un Daglas kungs vērsās man un uh, uzdeva jautājumu par Eritreju, kas sasaucās ar pirmā runātāja sacīto par Eritreju. Ir ģimene, kas tiek, uh, kristieši, kas tiek vajāti Eritrejā, un tā ir tēma, ko es ziņu jūs ziniet. Viņiem izdevās aizbēgt uz Itāliju un tad Glasgow, Skotijā. Uh, ar Elsons Svinfords eh, rūpējās par viņu kā par savu meitu. Tagad Remē ir 17 gadu veca un viņu e, draud tagad deportēt atpakaļ uz Itāliju, kur viņa pirmo reizi pieprasīja aptvēru, eh, patvērumu, un mēs aicinām visus, kas var viņai palīdzēt, e, e, lai viņa paliktu Elsonas un Roberta e, pāraudzībā. E, cilvēktiesību un humanitāras organizācijas visā Skotijā iestājas par šo gadījumu, lai aizsargātu šo meiteni. Kas var tik darīts, lai aizsargātu pamattiesības? Atvainojiet, es šo konkrēto gadījumu nezinu eh, Skotijā. Un priekšsēžkungs man jāsaka arī, kas vispārīgi šajā sakarā šīs ir politisks debats Jūs nevarat gaidīt, ka komisijas priekšsēdis, arī ja viņš ir diezgan smagi strādājošs cilvēks, zināt visus gadījumus, kas ir ļoti eh, sensitīvi un visi ļoti nopietni, kas Eiropā notiek, protams mēs jums varam paust savus bažas, eh, varam izteikt savu solidaritāti katram cilvēkam, kurš uzskata, ka viņa cilvēktiesības ir pārkāptas, bet eh, runāt par konkrēto gadījumu eh, es neko nevaru sacīt, bet es labprāt atbildēšu rakstveidā uz jūsu jautājumu. Paldies, tagad Alfāno kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es runāšu Altis grupas vārdā. 5. martā e, Itālijas republikas e, prezidents e, parakstīs dokumentu, kas ir skaidrojošais likums. Tātad tas ir dekrēts, ar kuru tiek nodrošināta iespēja priekšvēlēšanu cīņas gaitā mainīt likumus. Un Napolitāno E, ir teicis, ka e, šis te dekrēta projekts ir tāds, ka, e, ka teksts tiek, netiek pasludināts pretrunā ar konstitūciju, bet ir konstitūcijā teksts, kur ir teikts, ka prezidenti Itālijā Eh, var eh, pieņemt dekrētus. Viņa nevar piedalīties dekrēta eh, sastādīšanā, bet tikai pieņemt tekstus. Prezidents Kampī viņa priekštecis teica, ka šī, šā ir neiespējama situācija. Uh, un eh, ka tagad eh, tiek eh, spēles laikā mainīti spēles likumi. Būtībā tādējādi tiek pārkāpts likums, un tāpēc arī mans jautājums, kāpēc gan situācija. Bet runātāja tiek patstāvīgi pārtraukta, un tagad runā visi reizē. Tā tad jums bija viens minūtes laika jautājumam, tāpēc lūdzu ievērojiet šo te laiku. Deputē, uh, Tad vēl vienu reizi eh, atbildi Barozo. Negaidiet no manis, kad es varu izteikties konkrēti par iekšpolitiskiem jautājumiem. Komisijas kompetences ir par pamatiesībām, ja ir runa par Eiropas uh, likumdošanu un tās īstenošanu uh, savienības kontekstā. Bet jūs eh, nerunājat par kopienu tiesībām, bet gan, ja es pareizi sapratu, par problēmām, uh, kas saistās ar Itālijas iekšpolitiku. Uh, varbūt, protams, tas savā veidā veidā ietekmē tiesiskuma aspektus, bet Eiropas komisija nevar iejaukties iekšējos konfliktos e, dalību valstīs. Paldies, saka priekšsēdētājs Ulrikas kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs. E, priekšsēdētājs e, Barozo kartas pamatiesības līdz šim ir vienīgais starptautiskais dokuments, eh, kas run, aizliedz diskrimināciju saistībā ar seksuālo orientāciju. Arī citu pasaules daļu iedzīvotāji ir lepni par Eiropas eh, sasniegumiem un gribētu, lai viņu valstī būtu šāds līmenis. Problēma Eiropas Savienībā ir trīs valstis - Lielbritānija, Polija un Čehija. Eh, neuzskata, ka pamatiesību karta būtu viņu viņu skatījumā Eiropas likumdošanas sastāvdaļa. Mans jautājums ir, ko dara komisija, kādi ir jūsu plāni, lai lesbiešu, eh, geju, biseksuāļu, transvestītu tiesības tiktu iekļautas Eiropas tiesību kontekstā, par norādot, ka eh, homofobija un diskriminācija seksuālās orientācijas dēļ ne tikai nodarbinātības jomās, bet arī citās nav akceptējama un ka cilvēkiem ir jāspēj veidot savu personīgo dzīvu brīvnobeigām. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs lūdzu. So, Ir divi jautājumi, kurus jūs uzdevāt, un diez vai es varēšu uz tiem abiem atbildēt minūtes ietvaros. Runājot par pirmo jautājumu, tad komisija, iepriekšējais komisijas sastāvs, ir nākus klajā ar di direktīvu pret jau kādu veidu diskrimināciju, arī ārpus darba vietas. Un iespējams, ka problēma šobrīd ir dalību valstīs, kurām ir jātransponē šī direktīva viņu likumdošanā. Šis ir priekšlikums, un kā jau jūs teicāt, tas ir iekļauts pamatiesību hartā. Runājot eh, par attiecībām starp Poliju un apvienoto karalisti. Runājot par eh, apvienoto karalistu un Poliju, un par šo abu divu valstu situāciju, tad patreiz pamatiesību harta nevar uzspiest Eiropas Savienības eh, tiesas lēmumus dalību valstu rīcībā, bet, protams, ka pamatiesības ir jāievēro. Mums joprojām vajadzēs paraudzīties, kāda būs Eiropas kopienu tiesas interpretāciju par šo divu dalību valstu rīcību. Ašlēs Foks lūdzu. Prieksēdētāja kungs. Daudzas pasaules valstis e, atrunā visas tiesības konstitūcijā, un e, ir tādas, kuras nodrošina adekvātu pilsoņu aizsardzību. Patiesībā konstitūcija pati par sevi vēl nesniedz aizsardzību. To nodrošina konstitūcijas īstenošana dzīvē. Pēc pāris mēnešiem apvienotajā karalistē būs, eh, būs vēlēšanas, un vai jums liekas, ka Eiropas pamatiesību harta varēs tikt īstenota apvienotajā karalistē, ja konservatīvā partija pieņems tādu lēmumu? Kā jums liekas, vai pamatiesību harta varētu tik dažādi īstenota dalību valstīs? Mana partija vēlētos redzēt arī izmaiņas līgumā, lai pamatiesību harta netiktu tieši transponēta apvienotajā karalistē. Un kā jums liekas, apvienotā karalista varētu izvairīties no tādu likumu īstenošanas, kuras mēs nevēlamies redzēt Barozu? Es jau daļēji atbildēju uz jūsu uzdoto jautājumu atbildot iepriekšējai runātājai. Apvienotajā karalistē un citām valstīm ir spēkā protokols, kas atrunā pamatiesību hartas spēkā stāšanos, un, protams, valstīm ir tiesības izmantot šo protokolu. Tas tika atrunāts sarunās, un valsts to pašas ir vēlējušās. Protams, ka es vēlētos, lai visās dalību valstīs pamatiesību harta stātos spēkā automātiski pati par sevi, jo tiešām ticu, ka šī harta ir pamatu pamats visām Eiropas Savienības īstenotajām politikām. Šobrīd mēs mēģinām sagatavot Eiropas Savienības konvenciju cilvēktiesību jomā un pamatiesību jomā. Protams, es atbalstu apvienoto karalisti kā demokrātijas, kā demokrātijas šūpuli, un e, apvienotā karaliste vienmēr ir iestājusies par demokrātiju. Tāpēc man ir ļoti žēl, ka apvienotā karaliste nevēlējās būt partners pilnīgi visos līguma punktos. Protams, ka Cilvēktiesības, pamatiesības ir Eiropas projekts un, protams, arī nacionāla līmenī. Prieksēdētājs, paldies! Ilda Figurieido, lūdzu! Obrigada, senhor Presidente, senhor Presidente da Comissão, os direitos das mulheres. E paldies, priekšsēdētāja kungs! Sieviešu tiesības un tiesības uz cienīgu dzīvi, tās ir pamatiesības, kuras Eiropas Savienībai ir jāaizsargā. Eh, tāpēc uh, ir jāpievērš uzmanība nevienlīdzības jautājumiem, piemēram, dažādas algas, eh, nevienlīdzīgas algas starp vīriešiem un sievietēm, uh, nabadzība vai uh, nepatīkams darbs, tas parasti skar sievietes. Ar pamatiesību hartu vien nepietiek, lai atrisinātu sieviešu jautājumus, jo hartā viss tiek noregulēts ļoti plostoši un nedroši tas ir jautājums tagad, ko es gribētu jums uzdot. Vai Eiropas komisija ir gatava pievērsties sieviešu tiesību aizsardzības jautājumam, nodrošināt prioritāru situāciju, sparot konkrētus soļus, it īpaši izveidojot jaunu stratēģiju vienlīdzības jautājumiem? Parlamentā mēs jau strādājam pie ziņojuma par šo te tēmu. Es ar eh, Redingas kundzi eh, vienojos, eh, jau runāju par hartu un arī par komisijas aktivitātēm, un mēs atcerējāmies par to, ka šis jautājums jāpadziļina. Septembrī pie šī minēto hartu papildinās stratēģija par līdztiesības jautājumiem, līdz ar to tiks nodrošināts jautājums, eh, eh, lai komisija varētu kļūt aktīvāka eh, tajos sektoros, ko jūs pieminējāt, piemēram, nodarbinātība, kā arī citas nevienlīdzības formas, pret kurām ir jāvēršas. Šī e, harta nav radusies ne no kā, bet tā ir e, darba rezultāts. E, piemēram, 15 gadi kopš pagājušās deklarācijas, lai mēs atgādinātu. Un mēs diskutējam arī ar parlamenta kompetento grupu un komiteju par šiem jautājumiem. Bez tam es ik gadus tiekos ar tiem deputātiem, kuri ir atbildīgi par līdztiesības jautājumiem. Uh, Priekšsēdētāji kungs, jautājums, kurš šodien vēlētos uzdot, ir saistīts ar finanšu situāciju Grieķijā. 121. Lisabonas līguma punkts ir pirmo reizi ticis izmantos, lai risinātu situāciju Grieķijā. Grieķu iedzīvotājiem šobrīd klājas grūti. Un e, kāpēc ir jācieš iedzīvotājiem un nevis valdībai, kur to ir noveduši šādā situācijā? Kā jums liekas, e, ko komisijas priekšsēdētājam vajadzētu darīt Grieķijas valdības sakarā? Ja Grieķijas valdība adekvāti nedarbosies, vai jums ir plāns B, vai jūs liksiet Grieķijai izstāties no Eirozonas, un vai jūs sūtīsiet Grieķijas pārstāvis vai savus pārstāvis uz Portugālu, Spāniju un Nīriju, kur arī cieš no ekonomiskās krīzes? Parlamenta priekšsēdētāja kungs. Jūs uzdotais jautājums ir pieņemts, un tomēr mēs šeit runājam par pamatiesību ievērošanu un jaunā līguma īstenošanu. Lūdzu, pieturieties pie tēmas. Barozo kungs, vai esat gatavs atbildēt? Barozo, es, protams, vienmēr esmu gatavs atbildēt uz parlamenta deputātu jautājumiem. Tāpēc. Godātais parlamenta deputāta kungs, jūsu jautājums balstās uz pieņēmumu, kas nav pilnībā adekvāts. Tātad jūs balstaties uz to, ka Grieķija iestājoties Eiropas Savienībā, pats, eh, ka iestājoties Eirozonā, ir pats sev uzkrāvus problēmas? Nē, Eirozonā ir vesela virkni citu problēmu risinām, un arī Eiropas Savienībā ir ļoti smagas problēmas. Atcerēsimies kaut vai Islandas situāciju. Šobrīd Īslanda vēlas iestāties Eiropas Savienībā, jo tieši tādā veidā tā pasargātu sevi no ļoti lielām oksilācijām. Nevajag domāt, ka Grieķijas problēmas ir saistīts ar to, ka Grieķija ir eirozonā. Tieši tāpēc, ka Grieķija nerespektēja izaugsmas un stabilitātes paktu, tā šobrīd sastopas ar tādām problēmām, kādās tā ir parlamenta priekšsēdētājs, paldies, Andriju Motors, lūdzu, Melcerkungs. Prezident. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Atļaujiet, eh, priekšsēdētāji kungs, uzdot jautājumu saistībā ar uh, Vācijas konstitucionālās eh, lē, tiesas lēmumu saistībā ar telekomunikācijas datu uzglabāšanu. Uh, joprojām ir ļoti strīdīgs jautājums, cik tāli ir leģitīmi uzglabāt uh, Eh, datus un kā to var savienot ar pamatiesībām. Eh, parlamentā mēs runājām saistībā ar SWIFT nolīgumu un arī Eiropas Savienības eh, direktīva par datu rezerves uz, uzglabāšanu jāpiemēro pamatiesību katalogam. Vai komisija ir plāni izvērtēt šajo, šo situāciju vai pamatiesību katalogu? dialogs ir saistīts arī ar datu uzglabāšanu. E, personas data aizsardzība ir pamatiesības, kuras Eiropas pamatiesība hārta 8. pantā e, tiešā tekstā aizsargā, un pateicoties Eiropas pamatiesību hārtā, mēs tagad varam efektīvu personas datu aizsardzību nodrošināt. Tas ir mūsu pilsoņu interesēs eh, nodrošināt vienot pieeja visam datu apstrādes eh, darbībām Eiropas Savienībā. Un, protams, Eiropas komisija rūpēsies par šiem jautājumiem un eh, koplāna procedūra attiecas arī uz iepriekšēju trešā pilāra jautājumiem. Mums arī jārūpējas par to, lai Eiropas pilsoņu pamatiesības tiktu aizsargāts arī tad, kad kad ir runa par ES ASV nolīgumu, Pat labāk mēs veicam konsultācijas, lai nodrošinātu caurskatāmību, un komisija plāno regulas projektu iesniegt, eh, kā turpmāk virzīt sarunas ar ASV. Bārones Sara Lutforda, priekšsēžkungs, pagājušās desmitgades laikā startotiskā sadarbība uh, pretterisma laikā ir kļuvusi sarežģītāk eh, dēļ cilvēktiesību eh, bažām, eh, tā skaitā arī par ASV valdības eh, darbību. Mēs centāmies eh, eh, atbrīvoties no šīm bažām ar Obamas valdību nākšanu pie varas, bet diemžēl aizturēšana bez apsūdzības un citas pamatiesība pārkāpuma ASV turpinās. Līdz ar to transatlantisko datu apmaiņas projekti kļūst vēl problemātiskāk nekā būtu savādāk. Kādas ierosinājumas komisija izteikusi ASV valdībai, lai uh, saglabātu brīvu eh, tiesu praksi un es ceru, ka tagad, atšķirībā no pagātnes ES vai tās dalība valstis, eh, vairs eh, negatavojas rupi pārkāpt pamatiesības cīnoties pret terorismu. Eiropas Savienība arī ar iepriekšējo ASV uh, prezidentu ir uh, diezgan kontroversiāli runājusi par pamatiesību ievērošanu, tajā skaitā Guantanamo arī uh, Šusel, toreizējais padomus priekšsēdis ar prezidentu pacēl šo jautājumu, tas vienmēr ir bijis mūsu dialogu sastāvdaļā ar ASV partneriem. Varēja paļauties uz to, ka tas arī turpmāk mums būs darba kārtības augšgalā. Kas attiec uz datu aizsardzību, mums jāstrādā ar ASV, ar uh, kopīgu pamatu, eh, bet mums ir vajadzīgs šis pamats, lai kopīgi cīnītos pret terorismu. Tad jautājums ir par to, lai mēs varētu atrast pareizo veidu, kā mēs varam eh, izpildīt šīs divas svarīgās vajadzības eh, - brīvība, pamatiesības, bet tajā pat laikā arī drošība, bez kuras nav brīvība iespējama. Paldies, tagad Bobīnskas kundze, vienu minūtu lūdzu. Uh, Viens no galveniem jautājumiem jaunajā Lisabonas līgumā ir Eiropas Savienības pastiprinātā loma Eiropas Savienībā ar tās jauno pastiprināto ārlietu pilstī, pol, politiku. Mēs, kā Eiropas Savienība, varam mums jābūt ir aktīvākiem cilvēktiesību pamatiesību veicināšanā trešās valstīs. Tādēļ man jautājumi jums ir šādi. E, ko jūs un Aštons kundze plānojat darīt, lai stiprinātu ES e, atbalstu demokrātijai eh, otrkārt, vai jūs atbalstīsiet eh, lielāku finansējumu piešķiršanu es cilvēktiesību un pamatiesību eh, demokrātijas instrumentam nākamā budžetā. Cilvēktiesības vienmēr tik, tiek nobīdīts uz otro, trešo vietu mūsu dialogos. Es domāju, mums ir vairāk laika, vairāk līdzekļu jāatlicina šiem mērķiem, lai Eiropas Savienība varētu veicināt demokrātiju visā pasaulē un ieņemt aktīvāku lomu. Kāds jūs viedoklis par šo? Nolīgums, eh, eh, tas ir līgums, Eiropas eh, Savienības līgums ļauj mums, dot mums iespējas aizstāvēt cilvēktiesību aizstāvus visā pasaulē, veicināt demokrātiju cilvēktiesības visā pasaulē. Mēs esam spēruši vairākas sojas, lai eh, tā skaitā diplomātisks demaršs eh, un tā tālāk es arī pats esmu personīgi pacēlis cilvēktiesību jautājumus ar valstu valdību vadītājiem no trešām valstīm galoņa sanāksmēs. Pavisam nesen dialogā ar Maroku mēs pacēlām pamatiesību jautājumu pagājušajā sākumā samitā. E, tātad tieši pagājušajā nedēļā tas notika. Eiropas Savienība ir 40 pamatiesību dialogus ar e, citām valstīm iedibinājis, e, un Eiropas instruments demokrātijām un cilvēktiesībām komisijas programma ir programmējis ap 150 miljonus katru gadu, lai ap, veicinātu cilvēku tiesības visā pasaulē. Uh, Eh, un mēs iekļaujam šos jautājumus arī katrā nolīgumā ar katru trešo valstu, ko mēs noslēdzam nolīgumu. Paldies, tagad Simons Busituil kungs, priekšsēža kungs, viens no mm, eh, ES pamatprincipiem ir brīvu pārvietošanos. Eh, un lūk, tagad mums ir problēmas starp Lībiju un Šveici. Simtiem Eiropas pilsoņi, eh, darbinieki, kas nevar vairs doties uz Lībiju, lai strādātu. Ko Eiropas eh, komisija darīs, lai rastu risinājumu šai problēmai steidzam? Vai tas ir pieņem, ka viena valsts kā Šveice pieņem vienpusīgu lēmumu, kas ietekmē visas Schengenes pilsoņas, tajā skaitā. E, tos, kas vēlētos strādāt Libijā pēļņas nolūkos. Mēs esam ļoti nobežījušies par šo gadījumu. Komisāra Malmstrēm jau ir izteiksies, ka Lībijas pārs eh, izbeigš, eh, vīzes eh, vairs neizsniegšana Schengens valsts pilsoģiem ir nesamērīgs solis. Situācija ir saspringta starp Eiropas Savienību un Lībiju, jau notiek diplomātiski centieni, lai atrisinātu šo uh, problēmu. Eiropas ārlietu un tieslietu ministri 22. un 25. februārī diskutējuši par šiem jautājumiem un ir pauduši atbalstu diplomātisko centienu turpinājumiem. Es uzskatu, ka ir ļoti būtiski dialogu paturēt atklātu uh, un censtos izprast katras puses pozīciju, lai rastu risinājumu pēc iespējas drīzāk. Paldies, Ola Ludvigson kungs. Paldies par man doto vārdu. Ņemot vērā to, ka jaunais liegums ir ratificēts, pamatiesības un cilvēktiesības tika padalī, padarītas par visu būtiskāko jautājumu. Taču pagājušā gada Eiropas kopiena tiesas nolēmumi daudzos gadījumos pierāda, ka pamatiesības netiek aizsargātas, kā piemērs būtu Laval un daudzi citi gadījumi, kuros tika pārkāptas arotbiedrību tiesības. Uh, Arotbiedrības iestājās par vienlīdzīgām algām visiem neatkarīgi no, sta, no, eh, no nacionalitātes. Mēs iestājāmies par vienlīdzīgām algām un vienlīdzīgiem darba noteikumiem arī ārvalstu, ar, no ārvalstīm nākošajiem strādājošajiem. Tāpēc, Barozo kungs, es jums uzdevu jautājumu vēl pirms jūs tikāt otro reizi ievēlēts par komisijas priekšsēdētāju un uzdod to vēlreiz kad mēs no komisijas varam sama, sagaidīt likumdošanas priekšlikumu, lai risinātu šīs problēmas, kuras šobrīd ir radušās pēc veselas virknes kopienas tiesas nolīguma. Vai komisijas paldies tiek pārtraukts runātājs, priekšsēdētājs atbilda komisāru kungam? Barozo kad eh, tika padarīti tiesu, nol, tiesu nolēmumi, tika publiskoti, tad eh, komisija ar komisāru Špidru, Špidlas kungu priekšgalā pilnīgi skaidri pateica, ka šie tiesu noliegumi neliek uz spēles pamatiesības, piemēram, pamatiesības apvienoties arotbiedrībās, pamatiesības streikot, pamatiesības aktīvi piedalīties darba tirgus aktivitātēs un citus. Komisija šobrīd izstrādā veselu virkni priekšlikumu, bet konkrēts datums nosaukt jums nevarēšu. Vienkārši var teikt, ka viss iepriekš teiktais un manis tagad jums dotā atbilde, kā arī jaunās komisijas ievēlēšana un komisāra uzdevums ir izskatīt šos jautājumus. Boguslavs Liberatskis. Paldies. Es vēlētos pajautāt Jautājumi par pamatiesībām. Jaunais līgums, pamatiesību harta un ārējās aktivitātes. Saskaņā ar budžeta priekšlikumu šobrīd ir sagatavot apmēram 43 finanšu transakcijas kāda būs Eiropas Savienības aktivitātes un iesaistīšanās pamatiesību nodrošināšanā un ko Eiropas Savienība darīs, lai samazinātu kļūdas budžetā un izpildē. Tātad, kā jau teicu, 43% ir piemērs, kurš pierāda, cik liels ir kļūdas procents Eiropas Savienībā. Barozu, kā jau zināms, gadu garumā esam piestrādājuši pie finanšu kļūdīšanās samazināšanas visos Eiropas Savienības pārvaldītajos kontos. Daudzās no jomām, kā jūs ziniet, atbildība gulstas uz dalību valstu pleciem, un daudzu programmu īstenošana arī ir valdību kompetencē. Šobrīd Eiropas revīzijas palāta ir eh, apgalvojusi, ka progress ir redzams, un tomēr mēs vēl neesam apmierināti. Esam gatavi strādāt, lai samazinātu Eiropas budžeta izpildes kļūdas. Un pēdējais jautājums Deivids Kasa. Paldies, priekšsēžkungs. Jā, līgumā ir runa par to, ka mums būtu jāaizsargā pamattiesības, cilvēktiesības un tās valsts, kas vēlas kļūt par ES dalību valstīm, tām ir jāizpildēs prasības šajā ziņā, tāpat kā Maltai tas bija jādara, un arī citām dalību valstīm, kas ir par tādām kļuvušas, kas attiecas uz Turciju. Tu, prezidents uzskata, ka attiecībā uz pamatiesībām viņam ir daudz darāmā, un ko komisija dara, lai nodrošinātu, ka pirms Turcijas ekonomikas stabilitātes, pirms tā, lai komis Turcija darītu citās jomās to, ko mēs vēlamies, arī pamatiesību un cilvēktiesību e, stiktu ievērots. Jā, Turcija ir spērusi e, spoļus uz priekšattiecībā uz pamattiesībām uz tiesiskumu, bet mēs uzskatāmies, ka tā vēl nav vienā līmenī ar Eiropas līmeņiem, kas attiec uz pamatiesībām uz cilvēktiesību. Un tieši tas ir arī darbs, ko mēs veicam ar Turciju gadu gaitā. Un Turcija kandidāta valsts Tādēļ Eiropas komisija ļoti uh, rūpīgi izvērtē soļus, ko tolī, Turcija spēr uz priekšu uh, cilvēktiesību jomā, un dažās jomās arī ir gūti panākumi, bet ir citas, kurās mēs prasam no Turcijas varas iestādēm eh, pastiprināt spūliņas. Veids, kā mēs šo dialogu uzturam, ir pareizais. Uh, lai panāktu to, ka pamatiesības eh, attīstītos uz priekšu eh, Turcijā un demokrātiskās reformas kopumā šajā valstī. Sirsnīgs paldies priekšsēžkungs par ļoti interesantām debatēm. Tas bija ceturtais gadījums, eh, kad mēs šādi ar jums debatējām, un nākamais šāds debats būs pēc mēneša atkal Strasbūrē plenēra laikā. Paldies! Eh, mūsu debats šobrīd beigušās. Nākušās jautājums būs klimata politika, klimata jautājumi. The point of order.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 Tā, tagad eh, vēl nesen šajā eh, plenārsēžu zālē tika izteikti apkaunojuši vārdi par Itālijas valsts prezidentu. Eh, manuprāt, prezidijam nevajadzētu atļaut, ka plenārsēžu zālē tiek tādā veidā risinātas iekšpolitiskās problēmas, it īpaši, ja ir runa par institucionāliem jautājumiem, kas ir politiski ļoti svarīgi. Es gribētu atgādināt visiem kolēģiem, ka Itālijas problēma, republika netiek pārdota. Itālijas valsts prezidents Napolitāno rūpējas par Itālijas konstitūciju. Itālijas eh, delegācijas, demokrātiskās partijas delegācijas vārdā un mūsu grupas vārdā es gribētu aicināt priekšsēdētāju eh, vairāk pievērsties eh, debašu tēmām un arī to, kas kā piesakās runāt. Man ir ļoti žēl, ka prezidents Pužeks neiejaucās, kad šeit tika izteikts būtībā uzbrukums Itālijas valsts prezidentām. Valsts prezidents tikai pirms nedēļas vēl viesojās Eiropas parlamentā. Herzlichen Dank, ähm, sowohl. Sirsnīgs paldies, äh, gan jūsu pieminētā tēma, äh, gan arī pārējais tiks pierakstīts protokolā. Äh, es mēģināšu tagad atbilst arī savas sēdes vadības laikā jūsu prasībām. Godātie kolēģi, mūsu darba kārtības.